Voilà. Alors, l'ordre du jour appelle maintenant la déclaration. Darba kārtībā nākamais punkts ir uh, komisijas priekšsādātāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Sudānu un Dienvidu Sudānu. Piebalga kungs šobrīd ir stājies uh, augstās pārstāvs vietā, nu tad lūdzu došu vārdu piebalga kungam. Godātie parlamenta deputāti. Uh, Kopš eh, pirms sešiem gadiem tika pieņemts visapturošais mieru līgums, eh, tagad ir pienācis vēsturisks brīdis Sudānai. Un tik tiešām ne tikai Sudānai, bet arī visam Āfrikas kontinentam. Dienvid Sudānas iedzīvotāji ilgu laiku ir gaidījuši šo brīdi, kad tik tiešām tiks pasludināta viņu valsts neatkarība. Tas notiks 9. jūlijā. Eiropas Savienība neatkarības dienas ceremonijā pārstāvēs uh, augstā pārstāva komisijas priekšsēdētāja vietniece. Pēc referenduma, kas notika šā gada sākumā, mēs uzslavējām Sudānas puses par ļoti lielisko darbu organizējot referendumu. Mēs apsveicam to, ka prezidents Albašīrs ir publiski paziņojis, ka Ziemeļa Sudāna būs pirmā, kas atzīs neatkarīgu Dienvidu Sudānu. Bet pozitīvo uh, gaisotni pēc, pozitīvā gaisotni pēc referenduma ir zūdusi. Šobrīd ir uh, palielināta atkal spriedze un šķiet, ka konflikta iespējas atkal ir ļoti lielas. Un tas ir saistīts ar apjējas reģionu, kas varētu izraisīt jaunu konfliktu starp uh, Dienvidsudānu un Ziemeļsudānu. Mēs ārlietu padomē esam runājuši par Sudānas jautājumu gan janvārī, gan mājā. Uh, Mēs atkal runāsim par šo jautājumu 20. jūnijā gaidāmajā ārlietu padomē. Padomē augstā pārstāve vēls prezentēt visaptverošu Eiropas Savienības strateģisko pieeju Sudānas jautājumam, galvenokārt koncentrējoties uz neatkarīgo Dienvidu Sudānu, bet iekļaujot arī elementus konstruktīvai sadarbībai ar Ziemeļu Sudānu. Tā izskaitā runājot par pārējais posmiem Darfur un un, un faktiski mēs redzēsim ne tikai kā dzimst jauna valsts, bet mēs piedzīvosim divu jaunu valstu piedzimšanu. Šī pieeja būs politiskās stratēģijas dokuments, kurā būs izklāstīti visi pamatnosacījumi mūsu politikai pret Sudānu. Galvenais mērķis ir atbalstīt saiknes starp šīm abām valstīm un demokratizāciju, kā arī labklājības veidošanos abās valstīs. Mēs vēlamies redzēt divas dzīvotspējīgas valsts, kas mierīgi līdzās pastāv, kas ir labas kaimiņu valsts ar vienotu atvērtu robežu, kurā ir nodrošināta um, pārobeža apmaiņa un pār šai robežai varētu brīvi plūst gan cilvēki, gan preces. Uh, Mēs vēlamies, lai stabilizācijas process, lai administratīvās kapacitātes celšana un ilgspējīga attīstība tiktu nodrošināta. Un mēs negribētu, ka izgāž viss šis process. Stratēģijas ietvaros mēs raudzīsimies uz vairākiem būtiskiem elementiem. Ir jāpalielina uh, Eiropas Savienības klātbūtni Džūbā un starptautiskās organizācijas ir jāpārstāv tur politiskos dialogu stiprināšanu, Dienvidu Sudānas stabilizācija, uz kopējās robežas arī par šiem instrumentiem un pasākumiem, tā skaitā CSDP. Stabilitācija instrumenti būtu ļoti nozīmīgi. Tāpat arī jāpalielina palīdzība attīstībai. Eiropas Savienība tikko ir paziņojis, ka piešķirs vēl 200 miljonus eiro Dienvidu Sudānai. Līdz ar to viss šī aploksne ir apmēram 300 miljonu eiro. Mēs kopā ar dalību valstīm arī strādājam pie programmas, lai maksimāli palīdzētu mērķus, iztenot uh, mērķus Sudānā. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šī visaptverošā pieeja būtu veiksmīga. Uh, Mums ir jāatbalsta reformas Ziemeļsudānā, jāpastiprina politiskais dialogs un jāstiprina arī mūsu centieni īstenot politisko dialogu. Mēs cenšamies īstenot um, politisko dialogu ar Hartumu. Es nesen arī viesojos tur, un tas arī ir signāls Eiropas Savienības iesaistēji, un tas notika pēc referentu. Mēs esam ārkārtīgi nobežījušies par nesenotikušiem vardarbības aktiem, un, kā es jau sacīju, uh, Jējas pilsētas militāro uh, ieņemšanu. Mēs aicinām puses izvairīties no tālākām provokācijām un vēst sārunas par uh, ilgstošu, mierīgu līdzās pastāvēšanu starp vietējām kopienām, kas dzīvo apģējā un tās apkaimē. Mēs arī joprojām esam nobažījušies par cilvēktiesību aktīvistu stāvokli, par žurnālistu stāvokli, opozīcijas politiķu un eh, studentu protestētāju stāvokli. Viens no galvenajiem mērķiem bija ievērot pamat brīvības, mēs vēlamies, lai tiktu ievērots pamat brīvības un lai tiktu izveidot demokrātiska ietveroša valdība gan Dienvidsudānā, gan Ziemeļsudānā. Es gribētu pieminēt arī Darfūru. Eiropas Savienība joprojām ir ļoti nobažījusies par to, ka Darfūrā turpinās vārdarbība. Cilvēki tiek pārvietoti, un tas radīs ļoti smagas sēkas. Uh, Ir gan pozitīvas ziņas. Trīs Eiropas iedzīvotāji, kas tika turēti par ķīlniekiem Darfūrā vairākus mēnešus, tagad ir tikuši atbrīvoti. Bet, jebkurā gadījumā, situācija Darfūrā ir tikpat nopietna kā iepriekš. Mums ir jāturpina atbalstīt centienus panākt taisnīgu mieru, jānodrošina pozitīvs iznākums mieru sarunās un uh, jārada tāda apstākļa, lai tur tiktu īstenots politisks process. Nesen Dohā notika konference un jāsaka, ka tas eh, viss varētu palīdzēt eh, izveidot ilgstošu mieru Darfūrā. Visbeidzot, es gribētu pieminēt arī taisnīgumu. Tiesiskumu mieru nav iespējams panākt bez tiesiskumu un uh, samierināšanās nesodāmībai ir jāpieliek punkts, un tāpēc mēs aicinām Sudānas valdību pilnībā sadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu um, ANO, saskaņā ar ANO 593. rezolūciju. Ilgstošs miers un taisnīgums ir tas, kas ir jāpanāk. Paldies, komisāra kungs! Un tagad es gribēšu dot vārdu politisko grupu runātājiem Nadēļa Ševas kundze divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Pašnoteikšanās referendumu laikā Dienvidu Sudānā man visvairāk pārsteidza tas, cik cilvēki bija entuziastiski noskaņot. Viņi bija apmierināti un laimīgi, jo pirmo reizi viņiem bija iespēja panākt, ka viņu balss tiek sadzirdēts, jo viņi jau bija zaudējuši cerību, ka viņus jebkad uzklausīs. Un šie, šos miljonus, mēs nedrīkstam likt vilties šiem te miljoniem cilvēku. Sarunām būtu jābūt pēc iespējas caurskatāmākām, lai garantētu to, ka nākotnes attīstībai katrā šajā no šīm divām valstīm uh, būtu labas un lai arī attiecības starp šīm valstīm būtu labas un tāpat arī šo valstu attiecības ar starptautisko kopienu sabiedrību būtu labas. Tas ir ļoti būtiski. Jautājumi, kas vēl nav atrisināti, būtu jāatrisina tagad, un šeit es runāju par eh, pilsonību, par parādu, bet eh, jautājums, kas ir ļoti problemātisks, ir saistīts ar robežām, kuras nav noteiktas, un jārunā ir par zilo nīlu un citiem jautājumiem. Situācija tik tiešām ir saspringta. Un mēs nedrīkstam nonākt pie situācijas, kas šīs te sešu gadu ilgās sarunas beigtos ar neveiksmi. Uh, un reģionā atkal sāktos haoss. Bet mēs nedrīkstētu, protams, aizmirst arī to, kas notiek Darfūrā. Ir jāņem vērā Dohas konferences rezultāti, kā, kurus jūs tikko pieminējāt, komisāra kungs, un mēs nedrīkstam aizmirst to, ka ir nepieciešams raudzīties, lai humānā palīdzība varētu sasniegt šīs valstis un lai humanās palīdzības organizācija darbiniekiem nekas nedraudētu. Mums ir jāgarantē, lai šīs divas valstis būtu dzīvotspējīgas un lai pastāvētu sadarbības starp abām valstīm. Tas jau ir atspoguļots šajā referendumā, un, es, un ir ļoti svarīgi, lai šo abu valstu politiskā griba un starptautiskā sabiedrības politiskā griba palīdzētu īstenot attīstības projektus, kas nāktu par labi iedzīvotājiem abās valstīs. Tas ir ļoti būtiski - demokratizācija, politiskās situācijas uzlabošana, etniskā daudzveidība dienvidos un ziemeļos ir ļoti būtiski. Tikai aizras kundze trīs minūtes, lūdzu. Uh, Paldies! Dienvidsudāna var uh, svinēt savu cieņas atgūšanu. Un tas ir ļoti būtiski. Piebalkungs. Es domāju, varbūt, ka man ir jārunā jāsaka cita runa nekā tā, ko es gribēju. Es domāju, ka jūs varat lepoties ar visu to, ko Eiropas Savienība ir izdarījusi, ar to, kādā veidā mēs Sudāns jautājumu esam risinājuši. Es turēšu īkšķi kopā ar Dienvidu Sudāns iedzīvotājiem, lai šī, šis process turpinātos. Jūs runājat par ābjais jautājumu, kas joprojām nav atrisināts. Politiskie lēmumi ir nepieciešami. Uh, Tāpat ir jārisina jautājums saistībā ar, pa, ar parādu, ar pilsonību, robežām un tā tālāk. Jūs jau sacījāt, ko jūs vēlaties redzēt attīstības jomā un, eh, human, un no humanitārā viedokļa. Jūs sacījāt, ka tiesiskums ir ļoti būtisks. Jūs arī sacījāt vārdus par starptautisko tiesu. Es gribēju teikt vēl ko. Attīstība un humānā palīdzība. Dienvidzudānā ir ļoti daudz darāmā, bet ir jātīst arī Ziemeļsudāna. Tā nedrīkstētu palikt izolācijā. Šī valsts ir dzīvojusi no naftas, bet uh, ekonomika nav diversificēta. Tur nav skola, tur ļoti daudz kā trūks, un tāpēc iedzīvotāju vēlms un vajadzības ir milzīgas, un mēs nevēlamies, ka viņi piedzīvo vilšanos. Uh, attīstībai un humānajai palīdzībai ir jāturpina ieplūst šajā valstī. Es domāju, ka tas būtu jāpaturprātā. Cilvēktiesību jautājumi, sieviešu tiesības, politiskais plurālisms, lai gan pastāv poligāmija, sievietes tiek tirgots, iemainīts pret govīm, bērnu tiesības ir jāpastieprina, politiskais plurālisms ir jāveido. Šajā valstī nav tādas kultūras. Mēs redzam, ka gan vēlēšanās, gan referendumā par to varējām pārliecināties. Tas ir tāds ļoti interesants uzdevums. Es eh, tikos gan ar Ziemeļsudāns, gan Dienvidsudāns vēlēšanu komisiju pārstāvjiem. Viņi vēlas, lai būtu laba konstitūcija, laba likumdošana, viņi vēlas veidot, celt savas valstis. Bet viņi sacīja, bet mums ir nepieciešama ne tikai nauda, mums ir vajadzīga palīdzība, palīdziet mums. Un es domāju, ka tas, ko jūs esat darījuši, Tas ir bijis ļoti vērtīgi. Tas, ko Lēda Eštona darīs, ir bijis ļoti nozīmīgi. Runāt par šo te strateģisko plānu. Mēs vēlamies, lai būtu tāda reāla ceļkārta, reāla, reāls plāns, piebalkungs. Es esmu izmainījusi savu runu un es vēlos pateikties jums par to, ko jūs sacījāt. Es domāju, ka ir labi mums kā Eiropas Savienībai šajos grūtajos laikos lepoties ar sevi. Paldies! Paldies, un tagad Vaigala kungs divas minūtes. Priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs. 9. Eh, jūlijā tika pasludināta vēl vienas eh, valsts neatkarība Āfrikas kontinentā un tiks eh, slēgta vēl viena nodaļa eh, koloniālisma mantojuma sakarā. Mēs ļoti ceram, ka tiks atrasts miermīlīgs risinājums esošajām problēmām un uh, ka būs iespēja sākt sarunas ar Ziemeļsudānu. Mēs ļoti cerām, ka mēs spēsim izvairīties no um, migrantu plūsmām, uh, kā arī konfliktiem starp šīm divām valstīm, uh, ņemot vērā to, ka abas ir ļoti nabadzīgas valsts. Āfrikas Savienībai, Eiropas Savienībai ir jāspēlē svarīga loma konsolidējot šīs uh, valstis nodrošinot eh, plurālistisku valsti arī dienvidos. Es domāju, ka mūsu priekšā stāv vēl ļoti daudz izaicinājumu, kad viss šis reģions piedzīvo um, atjaunotni. Un mēs patreiz stāvam ļoti izšķirošās krustcelēs Un mums ir jādara viss, lai novērstu uh, vārdarbību Darfūrā, un Sudānā ir nepieciešama pašaizliedzīga palīdzība. UNMIS misijas mandāts ir jāpagarina. Uh, valdībām Kartumā un Džubā ir jāzina, ka tām ir jāakceptē uh, mieru uzturēšanas spēku klātesamība. Devas kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Komisāram piebalgam ir taisnība. Mūsu priekšā izvirzās viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, un kā referents saistībā ar uh, nāciju veidošanu Eiropā, es gribētu teikt, ka šī ir izcila iespēja mums uh, veidot uh, partnerattiecības ar Dienvidu Sudānu, uh, kas būs viena no vistrūcīgākajām, nabadzīgākajām uh, valstīm pasaulē, ka tā paslinās savu neatkarību 9. jūlijā. Tā ir valsts, kas ir bagāta ar dabas resursiem, bet tā ir valsts ar visšausminošākajiem sociālajiem indikatoriem. Dienvidu Sudānā piedzimušām bērnām ir uh, Um, ļoti uh, lielas izredzes nomirt vēl nenonākot uh, sākums skolas solā. Kas tās par izredzēm cilvēkiem? Uh, un mums ir jāraugās, lai cilvēki netiktu tirgoti tirgu. Mums ir jāveido šī nācija, šī valsts no pamatiem, jo viņiem nav nekā, viņiem nav valsts pārvaldes infrastruktūras, kas ir nepieciešama modernai valstī. Šajā valstī ir nepieciešams tiesiskums, laba pārvaldība, caurskatāmība, tam ir, nepie, tā ir nepieciešama mūsu ekspertu atbalsts kā partneriem, un mums ir jāsniedz šī partneru palīdzība. Paldies, Dēbas kungs, un tagad Saržantīnī kundze. Div, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs vēlētos uh, uzsliet karogu un uh, iedzert glāzi šampanieša, jo tad, ja kāda tauta pati var izvēlēties savu neatkarību, tad tas nav nekas aplams un tas ir ļoti jauki, bet Dienvidu Sudāni, ņemot vērā savu mantojumu, e, īstenībā tik drīz nevarēs e, dzert šampanieti un e, izkārt karogu. Ziemē Sudāna Eh, ie, iebruka abeji un, eh, protams, eh, jāvaicā, cik augstu cenu Dienvidu Sudānai nāksies maksāt par neatkarību, cik ilgi tas saglabāsies. Protams, mēs kā starptautiskā sabiedrība tikai noskatījāmies un mēs bijām arī ļoti neizšķirīgi lemjot abeju lietā. Tas ir vienkārši bezatbildīgi un īsnībā tas varētu novest pie jauna kara. Un eh, ANO trupām ir jādodas uz eh, reģionu, lai beidzot atjaunot mieru un kārtību. Bet kas man šķiet pavisam bēdīgi ir tas, ka mēs eh, kaut ko nosaucam īstajos vārdos un kaut ko noklusējam, jo, piemēram, Sudāna nākamo referendumu abai vēlas uh, ietekmēt, eh, skaitot eh, tos vēlētājus, kas, piemēram, dzīvo šajā vietā vai kas tur ir reģistrēti un tā tālāk. Un, ja, eh, piemēram, kāds neuzturas uz uh, vietas, tad viņš nevarēs piedalīties referendumā, un uh, tā ir tāda situācija, kad vienkārši ir gandrīz neiespējami izkļūt no šī aburtā loka. Es domāju, ja Sudāna savu neatkarību varēs saglabāt, tad tā ir arī tiesības, lai tiktu dzēsti valsts parādi, jo to, tos uh, sadzīvoja režīms kartumā, un īstenībā cilvēki kartumā parastie mirstīgie pie šiem parādiem nekādā ziņā nav vainojami. Un ko mēs darīsim? valstīm ar zemes bagātībām, ar dabas resursiem, kas atrodas uh, Dienvidu Sudānā, jo ir ieguvis rūpniecības caurskatāmības uh, indeks, kas vēro, kā šie resursi tiek iegūti, ir jāparūpējas par to, lai nafta un citas ze zemes dzīvēs esošās bagātības nāktu par labu pilsoņiem, nevis tikai pie varas esošai kliķei. Uh, Ja mēs runājām par Ziemeļsudānu, protams, ir jābūt godīgai tirzniecībai ar dienvidkaimiņiem un ir jābūt pietiekam lielām investīcijām. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka mēs īstenībā visi aizturējuši elpu, skatāmies uz to, kā attīstīsies situācija Sudānā, un es ceru, ka vienu brīdi mēs varēsim izkārt karogu un saskandināt šampaniešu glāzi par Dienvidsudānas neatkarību. Paldies! Paldies Argentīni kundzei! Tagad uzstāsies Cīmēras kundze uz pusotru minūti. Lūdzu! Jā, Es domāju, ka visi uh, raugās uh, uz Sudānas virzienā elpu aizturējuši un īstenībā joprojām uh, pāri reģionam klājas tāda pilsoņu kara ēna. Un uh, jauns pilsoņu karš īstenībā ir tāda iespēja, ko mēs nevaram izslēgt par simt procentiem. Uzsāktais konflikts ir ļoti dramatisks un Ziemeļ Sudāna uh, spēki ieņēma abī pilsētu, uh, apmēram 15 uh, tūkstoši cilvēki ir aizbēguši no šī reģiona. Tādēļ mums ir jāsāk rīkoties, ir jāpiedāvā humanā palīdzība, pārtiks produkti, medicīniskā palīdzība bēgļiem un, protams, ir pirmām kārtām jāsniedz neatliekamā palīdzība. Jāņem vērā, ka konflikts ir patiešām tiešām sāsinājies un apmēram 40%, cilvē, 40 cilvēku ir atkarīgi no humanās palīdzības. Mēs vēlamies, lai eh, arī Sudānā tiktu īstenoti tūkstošgads attīstības mērķi, tādēļ padomei ir jāparūpējas, lai 200 miljoni eiro tiktu piešķirti pārtiks produktu iegādē izglītībai un uh, citiem akūtiem mērķiem. Mēs pieprasām, uh, lai Ziemeļ Sudānas armija beidzot uh, atvilkt savus spēkus no ABI un ņemot vērā uh, ANO mandāta pagarināšanu, mēs pieprasām, lai tās problēmas, kas notika Kongo Demokrātiskajā republikā, kad tur uzturējās omuk misija, arī tiktu ņemtas vērā. Un ir jāņem vērā arī rezolūcijas, bet eh, īstenībā šajā rezolūcijā pietiekami skaidri nav uzsvērta parādzēšanas iespēja, un tas man šķiet vienkārši bēdīgi. Paldies, un tagad uzstāsies Belderkungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlējos divus jautājumus uzsvērt. Tātad pirmām kārtām situācija Sudānā. Un eh, Protams, ka ir e, jāsazinās ar Sudānas iestādēm, lai Malsalē tiktu atbrīvots no ieslodzījuma. Tas ir cilvēks, kas tika e, aizturēts bēgļu nometnē, ņemot vērā viņa reliģisko konfesiju. Bet e, tagad šis cilvēks ir apcietināts un ieslodzīts cietumā kaut kādā nezināmā vietā, kartumā. Otrām kārtām mums ir uzmanīgāk jāsako situācija kartumā un ir aktīvāk jā jāvērš pret jauniem konfliktiem, un ABI ir vienkārši tāds kauna traips arī starptautiskajai diplomātijai uz, uz uh, tās krekla. Mums ir arī jāvēršās pret uh, eh, Omāra Albašīra nodarījumiem, jo līdz šim mūsu darbība starptautiskā līmenī ir bija visai slikti koordinēta. Vai starptautiskā kopiena, uh, protams, eh, kopīgi ar ES, ir beidzot gatava saukt pie atbildības Albašīru arī pēc tā, uh, pēc notikumiem ABI, jo uz viņu beidzot ir jāizdara starptautisks spiediens. Paldies, paldies Belderkungam, un tagad uzstāsies runātāji individuāli kārtībā. Moro kungs, divas minūtes. Grācies, jā, prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, godātie kolēģi. Es gribētu runāt par eh, pragmatisko pieeju, eh, kuru jūs eh, realizējāt savā uzrunā, izsakot divas rekomendācijas. Un Tajā pat laikā es gribētu izteikt komplimentu par uh, darbu, ko mūsu kolēģis De Kaisers ir ieguldījis uh, arī šīs situācijas attīstībā, novērojot referenduma norises gaitu. Es gribu runāt par konkrētu lietu. Mani nepārsteidz referenduma iznākums un tas, ka tam sekoja institūcijas eh, un eh, nu, Sudānā. Es domāju, ka tas ir eh, nepareizi, ja mēs no vi ar vienu roku dodam, ar otru ņemam, vai, teiksim, vienā brīdī sakām, dariet, otrā brīdī sakām, ka viss ir jāpārtrauc. Uh, Veidojot ārējās darbības dienestu, es domāju, ka tā ir struktūra, kurai vispirms vajadzētu um, cīnīties ar humanitārām krīzēm. Kā es teicu, ļoti veiksmīgi tas darbojās Lībijas krīzes laikā, un es domāju, ka šo pašu struktūru vajadzētu izmantot, lai tā izstrādātu plānu uh, kas tiktu piedāvāts ārlietu komitejā, un lai tā paskaidrotu mums, kas tiek plānots, ko Eiropas Savienība darīs šajā situācijā Dienvidsudānā. Visbeidzot, es gribētu sasaistīt to arī ar Ķīnu. Mēs dzirdām, ka Ķīna spēlē uh, svarīgu lomu pasaules arēnā. Es domāju, ka Sudānas gadījumā mums vajadzētu uh, padomāt par to, ko Ķīna vēlas no šīs situācijas. Paldies! Komeškundze. Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens uz Sudānu, lai tā izvestu savu karaspēku no apjējas uh, eh, provinces. Un mums vajadzētu novērst miera procesa apdraudēšanu ANO helikoptera apšaudīšana māja beigās eh, bija nepiedodams eh, akts, un tas ir tieši tāpat, eh, kā mm, tika mm, kartumā um, pieprasīta um, ANO miera spē, uzturēšanas spēku uh, izvešana. Mierīga pārēja uz demokrātisku procesu uzsākšanu Sudānā nozīmē arī cīņu pret nesodāmību. Un šeit Eiropas Savienībā vajadzētu dot savu ieguldījumu, un tā nevajadzētu slēgt e, it kā izdevīgus e, darījumus ar e, Albakšīru un um, vajadzētu norādīt uz tiem noziegumiem, kas ir pastrādāti attiecībā uz Sudānas tautu. Paldies, un tagad Gorens kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nesenais referendums par Dienvidu Sudānas neatkarību liecina par to, ka ir iestājusies jauna ēra šajā reģionā. Šis karš reģionāli tika uzskatīts par iekšējo karu Sudānā, bet tagad eh, tas ir kļūst par starptautisku jautājumu. Attiecībās ar kartumu mums loģiski vajadzētu piemērot starptautiskās tiesību normas. Mēs apsveicam to, eh, kā dažādas iesaistītās puses eh, dara savu darbu. Šeit vajadzētu pieminēt arī teiksim, tās problēmas, ar ko nāksies saskaties šai jaunzveidotajai valstī, bet saraksta augškalā ir mediācija ar Bekiju kungu. Un, um, Ši, šai jaunai uh, valstī, Dienvidsudānai, ir jāpiedāvā iespēja pievienoties Kotonu nolīgumam, uh, Un es domāju, mums ir jādara viss, kas tik ir mūsu spēkos, lai pātrinātu um, šī līguma ratifikāciju. Treškārt, ir nepieciešams attīstīt šīs valsts pārvaldes spēju, jo tā ir ļoti trausla patreiz, un es domāju, starptautiskai sabiedrībai vajadzētu sniegt palīdzīgu roku šai sakarā. Ceturtkārt, mums vajadzētu veicināt arī attīstību ziemeļos jo Ziemeļsudāna strādā pie jaunas konstitūcijas sagatavošanas. Drošības situācija Darfūrā ir dramatiska, un valdības vienpusējais lēmums organizēt er, teiksim, šo referendumu un e, neatkarības pasludināšanu 2011. gada 9. E, jūlijā es domāju, liek mums saprast, ka šis jautājums ir izšķiroši svarīgs Dienvidsudānai, un tas ir arī pārbaudījums Eiropas Savienībai. Paldies, Vandālenkungs, vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, 9. jūlijas jau nav vairs kalniem. Dienvidu Sudāna beidzot kļūst neatkarīga. Tā ir nācija, kas īstenībā aizstāv kristīgās vērtības, bet tā ir cietusi smagus pārbaudījums, jo Omars Bašīrs, šis viltīgais lāps kūmiņš, nevēlas atkāpties no varas apjējā viņš ir sācis izaicināt pilsoņus. Tas, kā tika veikta etniskā tīrīšana pret Dinka nāciju, arī nav piedodami. Un joprojām arī ANO spēka reģionā nejūtas droši. Vai mēs uh, esam bijuši pietiekami aktīvi aizstāvot cilvēku tiesības, jo Eh, protams, ir jāizdara arī pareizās izvēles, vai arī mēs to esam izdarījuši. Mums ir jābūt pret Omāru Albašīru, jo mu, uh, eh, Dienvidzudānas tauta ir pelnījusi to, lai mēs viņus aizstāvam pietiekam skaļā balsī. Paldies, un tagad Lozings kundze uz vienu minūti. Paldies! februārī eh, daudzi arī Eiropas parlamenta deputātai skaitā bija cerību pilni, bet mēs bijām arī noraizējušies. Uh, Protams, konflikti turpinājās, mēs to vērtējām atšķirīgi, bet skaidrs bija tas, ka Sudānas pilsoņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Tagad uh, situācija Sudānā atkal ir nokļuvusi laikraksts pirmajās lāpusēs bija problēmas, kas saistītas ar Dienvidu Sudānas gaidāmo neatkarības pasludināšanu. Šāds problēmas nevar atrisināt ar ieročiem. Tādēļ es augstu vērtēju to, ka Āfrikas Savienība veica samierināšanos starp Ziemeļu un Dienvidu Sudānu, lai izveidotu demilitarizētu zonu starp abām valstīm. Uh, arī uh, jāņem vērā, ka, piemēram, Monuk Kongo radīja uh, vairāk kaitējumu nekā labuma. Uh, Protams, eh, ir jābūt eh, neitrāliem, ir jārīkojas Dienvidu Sudānas un Ziemeļu Sudānas pilsoņu interešu vārdā. Tas eh, attiecas gan uz materiālu, gan diplomātisku palīdzību. Mēs nedrīkstam šo konfliktu uzkurināt, tādēļ ir jāpieliek punkts jebkāda veida ieroču importam un jābūt arī izglītības misijām. Paldies, Strīflērs kundze, uz divām minūtēm. Euh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, kundze, komisāra kungs, kolēģi. Mēs varam tikai apsveikt mieri to, ka mierīgā veidā norisinājās šis te referendums par Dienvidsudānas pašnoteikšanos. 9. jūlijā tiks pasludināta Dienvidsudānas neatkarība. Uh, Bet, protams, šī, šai valstī būs milzīgi izaicinājumi. Tā skaitā jautājums par robežām, apģējas jautājums un citi. Abām valstīm draud liela humanitārā krīze. Viena krīze ir saistīta ar humāno palīdzību piekļūt cilvēkiem, kas ir cietuši. Startautiskajai sabiedrībai ir jāturpina nodrošināt savu klātbūtni šajās valstīs un jāturpina sniegt humāno palīdzību. Uh, Tāpat ir ļoti cieši jāsako, kā situācija reģionā attīstās un kā veicināt stabilitāti. Tāpēc ir ļoti būtiski turpināt sniegt palīdzību attīstībai sasaistē ar humāno palīdzību. Šie jautājumi ir cieši saistīti, un tas ir ļoti būtiski valstī, kur valsts struktūras ir ļoti vājas, un tādējādi krīze var turpināties ilgu laiku, un tāpēc mums ir jāmēģina palīdzēt attīstīt valsts kapacitāti un jāļauj, jānodrošina iedzīvotājiem iespējas piekļūt um, pamatpakalpojumiem. Dienvidu Sudānas attīstība un apjējas situācija mums neļauj aizmirst arī Darfūras jautājumu, kur ir visļaunākā humānā krīze pasaulē. Cilvēku dzīvības joprojām ir atkarīgas no starptautiskās palīdzības. Es gan gribētu arī apsveikt piebalkungu par lielisko darbu. Uh, Lielas paldies Triflers kundzei, un tagad Ho Hovid kungam vārds pusotru minūtu lūdzu. Mēs eh, spēcīgi iestājāmies par to, ka Eiropas Savienībai ir jāpalīdz Dienvidsudānai demokratizācijas procesā. Jā, tā būs valsts, kur ir visaugstākā zīdaiņa mirstība un vissliktākie izglītības rādītāji pasaulē. Un tā, un, kaut te no nolīgums palīdzētu, tā, bet tāpat kā Eiropas Savienība varētu būt lepna par to, ka mēs esam palīdzējuši noturēt šo te referendumu procesu. Un es gribētu uzteikt Veronika de Kaisers kundze, kas personīgi uzņēmās ļoti nozīmīgu lomu Eiropas Savienībai, ir jāpalīdz Dienvidu Sudānai konstitucionālajā pār, at, procesā un eh, jāpalīdz, lai nepieļaut korupcijas iesakņošanu no šajā valstī. Uh, Ziemeļ Sudānai visaptarošais mierlīgums varbūt drīz beigsies, bet saistības nebeigsies. Ir jāņem vērā, ka ne tikai Sudānā, bet arī citviet, un um, tā skatā arī Sudānā, um, Darfurā situācija ļoti nopietna. Es gribētu pajautāt piepalgu kungam, ko Sudāna dara, ko Eiropas komisija dara, lai uh, uzlabotu Sudānas. Uh, cilvēktiesība aizstāv stāvokli, tīpaši attiecībā uz kādu aktīvistu, kas tiek ir ticis eh, ļoti smags spīdināts. Austrum Timorā kopš, kopš Austrum Timors neatkarības eh, šī būs um, pirmā reize, kad šajā te um, laikposmā dzimst jauna valsts. Sudāns iedzīvotājiem ir jānodrošina brīvība, jo viņi ir um, visilgākajā pasaules pilsoņu karā ļoti daudz cietuši. Lielas paldies Hovitkungam! kungam! Un tagad došu vārdu Rinaldī kungam vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir grūti izsakot pēdējiem notikumiem jaunās valsts veidošanā. Miermīlīga pieeja ir jāgarantē, bet tajāpat laikā mēs nedrīkstam uh, pazaudēt tās būtiskās jomas, kas ir saistītas ar globālo vienošanos. Šķiet, ka Hartums klātbūtne mazina šīs pozitīvās pieejas nozīmi, un varbūt tas var pat apdraudēt 54. Āfrikas valsts dibināšanu 9. jūlijā. Mēs nedrīkstam pazaudēt arī galveno mērķi no acīm, proti ne tikai neatkarību, bet ticam institūciju, ticam institūciju radīšanu un attīstību, ņemot vērā to, ka 90% no Sudānas iedzīvotājiem šobrīd dzīvo zem nabadības sliekšņa. Procesiem ir jābūt caurskatāmiem. Es domāju, ka ārzemju investīciju jautājums Dienvidu Sudānā kļūs par ļoti aktuālu jautājumu nākotnē. Bet Eiropas Savienībai ir ļoti uzmanīgi jāuzraug šis, šī situācija un jāņem vērā savu pieredzi, kas ir gūta pēdējo gadu laikā. Tanukungs, 9. jūlijā Dienvidu Sudāna pasludinā savu neatkarību un jauna angļu valodā runājoša Āfrikas valsts būs radusies. Eiropas Savienība ir sekojusi līdz referendumam, taču pēdējie mēneši notikumi ir ļoti kritiski. Dienvidsudānai ir jākļūst par dzīvotspējīgu suverēnu valsti, pat ja tā ir naidīgs kaimiņš ziemeļos, tad jāņem vērā tas, ka infrastruktūras problēmas, prakti infrastruktūras praktiski nav. Uh, Veselības rādītāji ir vienos sliktākajiem pasaulē. Ekonomika gan arī pilnībā ir atkarīga no naftas eksporta, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski pastiprināt Eiropas Savienības mm, at palīdzību attīstībai Dienvidzudānā. Tāpat ir nepieciešams arī sniegt politisko atbalstu. Uh, Hartums valdības rīcība apjais reģionā, šita militārais uzbrukums norāda vēl to, ka, šī, ka šīs valsts sadalīšana vēl nav pilnībā izlēmta. Es ļoti ceru, ka Dienvidu Sudāna kļūs par pirmo ka Ziemeļs kļūs par pirmo valsti, kas atzīs arī Somālijas neatkarību. Paldies! Angurakas kungs lūdzu vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Nesenā sadursmes apjajā norāda to, cik eh, trausla ir situācija pēc referendu. Mēs vēlreiz redzam, ka miers, imperialistu miers ir eh, atrodas tiem pašiem, ir, ir, ir tikpat nedroši, cik eh, imperialistu karš. Būs ārkārtīgi grūti izvairīties no tālāka konflikta. Ja mēs runājam par uh, zelta atradnēm, vāra atradnēm un nafts atradnēm, tad um, tie var būt pamats jaunam konfliktam. Es nezinu, vai Eiropas Savienībā jāno NATO būtu jāiesaistās, šķiet, ka tās iedvesmo imperialistu karš Lībijā un uh, visi imperialisti iejaukšanās Sudānā, teiksim, sadursmes starp ziemeļiem un, un dienvidiem liecina par to, ka cilvēkiem vajadzētu ņemt uh, likteni savās rokās un tādējādi ļaut Dienvidu Sudānai virzīties attīstības, uz attīstības pusi. Paldies, Elere kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, darbie kolēģi. Man bija iespēja kā vēlēšana novērotājiem no Eiropas parlamenta uzraudzīt un vērot vēlēšanu referendumu Dienvidu Sudānā un to, kā cilvēki izteica savu vēlmu noteikt pašu savu nākotni. Un e, man bija tā sajūta, ka cilvēki vēlējās desmitiem tūkstoši no iekšē pārvietotajiem cilvēkiem, kas gadiem ilgi vada savu dzīvi bēgļu nometnēs, devās atpakaļ uz, uz savām mājām Dienvidsudānā, un, protams, ka viņi vēlas dzīvot mierā, un viņi vēlas laimīgāku nākotni, jo gadu desmitiem ilgušais karš viņiem to ir liedzis. 9. jūlijā ir paredzēts, ka tiks pasludināta Dienvidu Sudānas neatkarība, bet valsts pastāvēšanas apstākļi ir slikti. Daudz, kas jau ir teikt, 70% dzīvo ļoti sliktos apstākļos, 80% ir analfabēti, apjējas. Ja konflikts izvēršas par militāru konfliktu, tur ir daudz ievainoto un uh, bojā gājušo pastāv um, sadursmes starp bruņotiem grupējumiem, un vairāk nekā tūkstots cilvēku kopš janvāra ir um, vainociet, nu ir zaudējuši dzīvību, un uh, neskaitām ir tikuši ievainoti. Joprojām pastāv bažas, ka Dienvidu Sudānas um, stāsts sāksies kā, kā, kā tāds valsts stāsts, kas ir cietuši neveiksmi. Kas attiec uz koloniālo pagātni, tad kopā ar ANO un Afrikas Savienību, Eiropas Savienības ārpolitikai, ja šeit būtu uzdevums sev pierādīt, jo te ir runa ne tikai par naudu, bet arī par to, kā šo, atbalstīt šo ļoti trauslo pilsonisko sabiedrību. Mums ir jāved ar viņiem sārunas, jo gal galā šīs valsts iedzīvotāja liktenis atrodas cilšu vecāko ziņā un mēs nedrīkstam pievilkt šīs valsts iedzīvotājus. Paldies, un tagad Kretu kundze viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Dienvidsudāna pēc mazāk nekā mēneša pasludinās savu neatkarību, par ko tā izlēma referendumā janvārī, bet vairāk jautājumi nav vēl atrisināti, tas ir saistīts ar robežu demarkāciju, uh, ar ienākumiem, kas iegūti naftas eksportā. Es domāju, ka ir ļoti būtiski intensīvāk īstenot um, Eiropas Savienības diplomātiskos centienus. Mums ir ļoti liels prieks, ka mūsu kolēģi tur darbojas, un arī Kaisers kundze ir ļoti smagi strādājis, bet mēs zinām, ka pēdējā laikā situācija ir dramatiski pasliktinājusies, vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku ir pametuši savus mājas, un līdz ar to humanitārās krīzes risks eh, pieaug. Mans jautājums ir saistīts ar, eh, ar iespējām izvietot šajā reģionā mieru uzturēšanas spēks, ņemot vērā ANO vakardienas paziņojumu. ANO atzīst, ka tās eh, karas spēks ir pasīvi reaģējis uz notikumiem, tur un tā kā ciets neveiks. Un tas Ernests kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Sudānas valdība ir informējusi ANO, ka nepieciešamie priekšnosacījumi tūkstošiem cilvēku, lai tūkstošiem cilvēku varētu atgriezties apģējā, uh, tiks uh, īstenoti. Pārvietoto cilvēku atgriešanās prasa ilgu laiku, un bieži vien tas novad pie dažādām humanitārām un sociālām grūtībām. Un tāpēc es gribētu ierosināt to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pēc iespējas drīzāk uh, nosūtīt novērotāju misiju, līdzīgi kā mēs darījām Balkānos. Tātad šāda uzraudzības misija varētu tikt īstenot kopā ar trešajām valstīm Āfrikas Savienību. Un visbeidzot, baumas par etnisko tīrīšanu reģionā. Ja šīs bāmas apstiprināsies, tad starptautiskajai sabiedrībai un Eiropas Savienībai tās priekšgalā vajadzētu ļoti ātri rēģēt, jo mēs nedrīkstam pieļaut to, ka atkārtojas bijušās Dienaslāvijas drām, dramatiskie noteikumi. Prodīkungs divas, predskungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs gribam apsveikt referendumu rezultātus Dienvidu Sudānā. Uh, kā arī izredzes izveidot 54. Afrikas kontinentu valsti. Bet tas, kas tagad noticis, ir tāds kā augsta, tāda kā augsta duša. Mums ir jāapzinās, ka šī Sudānas sadalīšana šobrīd ir apdraudēta. Valdības spēki 21. maijā okupēja apģēju, norisinās vērdarbība pat vakardien, gadu galī pastiprinājās vārdarbība. Un tas viss norāda, ka pilsoņu karš starp ziemeļiem un dienvidiem, kur katru dienu var atsākties. Mums ir jāsaprot, ka Sudānas valdības militārās operācijas un uh, nemiernieku apjēs reģionā apdraud pasaules mieru, visaptvarošo miera līgumu. Mums ir jāizvairās no vardarbības pastiprināšanās, kas varētu novest pie jaunām, jauniem upuriem. Ir jārisinās, ir jārīkojas saskaņā ar gadu galīm vienošanos, un es uzskatu, ka to varētu izdarīt ar ANO spēkiem. Ja šos šķēršļus izdotos pārvarēt, tad joprojām ir daži neatrisināti jautājumi attiecībā uz valstu, šo abu valstu mierīgo līdzās pastāvēšanu. Ir nepieciešama politiskā vēma, lai būtu konstruktīvs dialogs, tāpēc, ka joprojām ir neatrisināti jautājumi, kopīgie robežu jautājumi, pils, eh, pilsonības jautājums, starptautiskās saistības. Vēl es gribētu uzsvērt to, ka cilvēktiesību situācija pasliktinās, tāpat arī tiesiskumi var pasliktinās. Jo mēs pēdējā laikā redzam, ka ir pieaudzis arestēto cilvēku skaits. Te jārunā par startautisko arestu orderi, ko vairs iestādes Sudānā neņem vērā. Bet kā arī kaut kas pozitīvs. Es vēlētos uzteikt un izteikt prieku par trīs bulgāru atbrīvošanu. Paldies. Es eh, Tagad uh, gribētu dot iespēju visiem izteikties uh, brīvajā mikrofona procedūrā. Mikulāšek kungs vispirms. Priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs. Asiņainais pilsoņu karš, kurš ilga vairāk nekā divus gadu desmitus Sudānā, ir izpostījis valsti un ir atstājis uh, traģisku uh, rētu visu cilvēku dzīvēs. Un um, mēs noteikti apsveicam uh, vienošanos, kas tika panākt attiecībā uz referenduma organizēšanu. Tādēļ es domāju, Eiropas Savienības palīdzībai nevajadzētu aprobežoties tikai ar humanitāro palīdzību, bet līdzekļus vajadzētu izmantot arī demokrātiskas valsts uh, izveidēji un tiesiskas valsts izveidēji. Tas noteikti um, nāks par labu Sudānas tautai. Tas, ka Sudānas eh, dienvidi grib neatkarības, domāju, tas ir visiem saprotams, to visi atzīst. Paldies! Paldies, Nevaldomovs kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es pilnībā piekrītu tam, kas šeit eh, tika teikts, tomēr esmu nobežījusies par šī reģiona nākotni. Uh, Šis reģions, tīpaši Sudāna, ir e, atradusies kara stāvoklī vairāk nekā 20 gadus, un konfliktā tā bija, teiksim, šī centrālā teritorija, un attīstība šajā valstī noteiks visas Sudānas nākotni, vai tā spēs attīstīties tālāk mierīgā ceļā vai arī ieslīgs atpakaļ bruņotā konfliktā. Tādēļ būtu jāizmanto visi līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, lai novērstu vārdarbību pret eh, civiliedzīvotājiem, ko joprojām Sudānā uh, realizē eh, partizāni, kas ir okupējuši veselus reģionus. Eiropas Savienībā ir iespēja nostiprināt savu pozīciju kā lielākajam donoram šajā reģionā. Paldies! Zemkas kungs, viena minūte. Paldies! Es gribētu pateikties uh, iepriekšējiem uh, runātājiem par to, ka tika pievērsta uzmanība tādam svarīgam uh, faktām, kā uh, referenduma rezultāts, uh, kā rezultātā tad tiks veidota jauna valsts Dienvidu Sudāna. Tomēr vajadzētu uzsvērt, ka tā ir tikai iespēja, jo šī valsts šodien vēl nevar lepoties ar normāls jebkuras valsts pamat atribūtiem, jo šai valstī nav pārvaldes struktūras, tai nav kompetentu amatpersonu un nav tiesu varas. Citiem vārdiem sakot, šādā situācijā spēlē var iesaistīties dažādi spēki, kas varētu apdraudēt arī mieru un stabilitāti šeit. Sniedzot humanitāro palīdzību, vajadzētu atcerēties, ka ANO spēkiem vajadzētu palikt šeit, lai uzturētu mieru un drošību. Paldies, nākamā runātāja. Es gribētu apsveikt uh, komisijas priekšsētātāja vietnieku paziņojumu. Es uzskatu, ka politiskie līderi respektē tautas vēlme, ko tā pauda balsojot referendumā. Sudānas vēsturi raksturo vardarbība. Bet, un pēdējie notikumi, diemžēl, liecina, ka iedzīvotājs situācija ir ļoti sarežģīta un viņa drošība ir apdraudēta. Tādēļ starptautiskajai sabiedrībai ir jārīkojas ir notikuši uzbrukumi teritorijās, kuras apsargā ANO karaspēki. Karaspēks, es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka ir pakāpeniski jāatbruņo um, militāristu grupas, kas apdraud mienu un stabilitāti šajā jomā. Paldies! Paldies! Kelī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis stāsts par Dienvidu Sudānu un Sudānu ir iedvesmojošs, un Eiropas Savienībai ir gan iespēja, gan arī atbildība nodrošināt to, lai demokrātija, tiesiskums, cilvēku tiesību ievērošana tiktu iedibināts Sudānā. Ņemot vērā Eiropas Savienības eh, dibinātāju tēvu pamatprincipus, eh, mums vajadzētu rīkoties izlēmīgi un nevajadzētu eksploatēt vai izmantot Sudānas vājumu, bet mums būtu jāstrādā kopā ar ANO, lai šajā jaunajā valstī neizvērstos atkal pilsoņu karš, kā tas bieži notiek jaunizveidotās valstīs. Paldies, Flašikovs Benevs kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pēc mēneša Dienvidu Sudānai būs jārisina daudzas ekonomiskas sociālas problēmas, tādēļ ārējā palīdzība Dienvidu Sudānai ir jāmērķē tieši uz to, uh, lai atrisinātu šos svarīgos sociāla-ekonomiskos jautājumus. Dienvidu Sudāna visticamāk pievienosies Kotonu nolīgumam un būtu jādara viss, lai tā to izdarītu pēc iespējas ātrāk un lai neizveidotos plaisa finansējumā. Un neaizmirsīsim, ka Dienvidu Sudāna būs ļoti vārga un uh, tādēļ mums ir jānovērš humanitārā krīze šeit un jādara viss, lai palīdzētu Sudānas uh, varas iestādēm pārvarēt šo kritisko periodu. Paldies, Mulcerkungs. Die Armee äh, des Nordens in der Stadt 15,000 cilvēki ir aizbēguši, viņi ir padzīti no Dienvidu Sudānas un, protams, daudzi vēlas apjais referendumu organizēt armijas pavēnī un, zināmā mērā, nebija vienošanās par vēlētāju reģistriem. Nu, jāņem vērā, ka pastāv dažādi viedokļi par piederību un pilsonību un e, apjējā ir arī vairāku reliģiju pārstāvi, piemēram, um, dienvidos dzīvo vairāk kristieši, ziemeļos dzīvo vairāk musulmaņi, ir arī palikusi ietekme no kādreizējiem koloniāliem spēkiem. Tas, protams, e, ir tāds visai bīstams maisījums, kas šad un tad noved pie konfliktiem. Uh, Mums ir jāsaprot, ka nevar uh, viltot uh, to cilvēku statusu, kam ir tiesības piedalīties vēlēšanās. Ir jāatrisina arī Dienvidu Gordofans jautājums un abjais jautājums. Paldies, Zālerkungs, uz vienu minūtu. Kolegovijā, nikdy som nedôveroval prezidentu. Dārgie kolēģi, Es nekad neesmu uzticējies prezidentam Baširam, un es neticu viņam arī tagad. Tādēļ es esmu pesimistiski noskaņots attiecībā uz to, ka e, Sudānā viss varētu noritēt gludi un mierīgi. Es domāju, ka Bašīrs noteikti izmantos militāro spēku, lai vērstos pret e, Dienvidu Sudānu, okupējot atsevišķas teritorijas vai arī uh, sagrābjot uh, um, dabas resursus. Tādēļ būtu interesanti dzirdēt, kādus uh, preventīvos pasākumus augstā pārstāve ir iecerējusi, lai novērstu šādu notikumu attīstību sadarbībā ar uh, ANO un Āfrikas Savienību. Tāpat gribētu dzirdēt, kādus soļus komisija spērs, ja tas notiks. Tas ir, ja Ziemeļsudāna uh, pārkāps mierlīguma nosacījumus. Paldies! Paška kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs. Sudāna ir valsts, tad Dienvidsudāna nobalsoja par neatkarību, un tā būs jaunākā ANO dalība valsts. Tajā pat laikā tā ir atkarīga no sava ziemeļu kaimiņa, un tā ir atkarīga arī no ANO un citu valstu palīdzības. Tā ir valsts, kas nav pieradusi strādāt. Viņi gaida norādījumus ķerties pie ieročiem un sāk cīnīties. Tā ir valsts, kurā strādā tikai sievietes un bērni, kas neiet skolā, nav izglītoti, un tādēļ tā ir valsts, kurā nav strādnieku, kurā nav skolotāju, ārstu. Tā ir jābūvē no nulles un būs ļoti grūti izveidot uh, funkcionējošu politisko sistēmu. Paldies, Paškas kungs! Noslēgumā došu vārdu komisāru kungām lūdzu. Priekšsēdētājs kundz, godātie deputāti. Vispirms es esmu ļoti pateicīgs par jūsu plašo atbalstu mans izklāstītajai stratēģijai šajā jautājumā. Debatē izkristalizējās uh, vairāk elementi. Uh, katrā ziņā noteicēji ir Ziemeļsudāns un Dienvidsudānas iedzīvotāji, bet Tajā pat laikā ir jāatcerās, ka šī situācija ir pilnīgi jauna. Tā ir pilnīgi savādāk nekā tas bija iepriekš. Jā, šeit ir vārdarbība, ir grūtības, bet situācija ir savādāk, jo mēs redzam gaismu tuneļa galā. Tādēļ es gribētu teikt, ka tā ir liela uzvara arī mums, jo mēs konsekventi esam atbalstījuši šo procesu gan politiski, gan arī finansiāli. Mēs nekad neesam piekāpušies cilvēku tiesību jautājumos vai starptautiskās krimināla tiesas kontekstā. Ikreiz, kad tiek pārkāpts cilvēktiesības, augstā pārstāve nāk klajā ar nepārprotamu paziņojumu un izdara spiedienu uz atbilstošajām iestādēm. Jūs varat teikt, ka uh, nav nekādas reakcijas, bet Es gribētu teikt, ka izmaiņas notiek, lai arī process nav viegls. Abijā situācija, abijā situācija ir sarežģīta, bet mēs nosodam okupāciju un pieprasam nekvēties atrisināt situāciju. ANO drošības padome ir tā, kas lēmj par situāciju. Tas ir vai sūtīt jaunu ANO misiju un ja būs atbilstošā ANO drošības padomas rezolūcija, tad mēs būsim lielākie tās atbalstītāji. Bet es domāju, ka mūsu deklarācijas, politiskās deklarācijas un atbalsts civilajām operācijām ir tas, uz ko mums ir jātiec. Es ticu Es, es uzskatu, un es esmu to arī teicis Dienvidu Sudānai, ka visas problēmas neatrisināsies 9. jūlijā. Tiks pasludināta neatkarība, bet problēmas saglabāsies. Un ļoti svarīgi, ka Āfrikas Savienības panels, kuru uh, vadām um, uh, Habom Bekī, uh, saņem atbalstu no ziemeļiem un no dienvidiem. Tādēļ mums ir jāatbalsta Bekī panels. Un ir pamats ticēt, ka uz visiem sarežģītajiem jautājumiem tiks atrastas atbildes. Tālāk par parādu. Mēs strādājām pie šī jautājuma, tas prasa laiku, un apjējas situācija neveicina veiksmīgi šī jautājuma risināšanu, bet mēs neesam to aizmirsuši. Ķīna. Mēs iesaistam Ķīnu Eh, šajos pasākumos, jo tā ir arī ANO drošības padomas eh, locekli, un patreiz nevar teikt, ka ir bijušas ļoti daudzas aktivitātes no Ķīnas puses. Eh, viņi ir Ziemeļsudānā, viņi ir atsevišķos naftsiegūs uzņēmumos, bet mēs cenšamies rast kopīgs risinājums. Un visbeidzot, es esmu ļoti pateicīgs par jūsu izrādīto interesi Sudāns jautājumā. Ja cilvēki Āfrikā mirst, tad Eiropas Savienība nevar pievērt acis uz to un teikt, ka tas atrodas pārāk tālu. Mums ir jārīkojas un mums ir jāpieliek visas pūles, lai sniegtu atbalstu šiem cilvēkiem, veidojot mierīgi, mierīgu attīstību savā valstī. Paldies, debatas beigušās par šo jautājumu. Es esmu saņēmusi sešas rezolūciju projektus un par tiem balsosim rīt, ceturtdien, pūkst 12. Tālāk nāk.